Pen preseda. Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zahāj, zasedání je zahájené. Zemie kolēģi, sāksim mūsu plenārsēdi. Pirmais sadarba kārtības punkts ir Kutas kunga ziņojums par Eiropas Investīciju bankas 2009. gada pārskatu. Es eh, vēlētos arī sveikt eh, Filipu Meistetu, Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētāju, kurš arī piedalīsies debatēs. Un vispirms došu vārdu referentam Kutas kungam. Četras minūtes jums lūdzu. Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnule președinte Maišs. Mēs paldies priekšsēdētāju kungs. Godātais Meištat kungs, komisārs kungs, godātie kolēģi.